The... Nu tad sāksim. Skaidrojumi. Pirmais par Grostetas ziņojumi. Rodarkungs. Rodarkungs. Kur viņš ir? Esmu šeit. šis ir uh, vēsturisks kompromiss. Īstenībā tas ir vēsturiskākais brīdis, ko esmu piedzīvojis savā pilnvaru laikā parlamentā. Notika sārunas starp parlamentu un komisiju, tās bija divas institūcijas, kuras pārāk ilgi bija šķirtas, bet tomēr mēs varējām vienoties par kompromisu, kas nāks par labu pacientiem. Viņi e, ir e, ļoti ilgi gaidījuši uz to, un mēs tagad esam Uh, piešķīruši vairāk kompetenci dalību valstīm, un tas ir patiešām izcils iznākums, ar ko varam šodien lepoties par labu pacientiem, un mēs varam arī uzteikt sarunvedējus. Un, protams, pilsoņi arī var justies priecīgi par šo balsojumu. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies! Lūdzu, klusumo! Ja ejiet, tad ejiet! Un klusām. Bastelā kungs ir nākošais. Mastēlas kungs. Paldies! šeit es esmu. Līdz šim ir bijusi liela neskaidrība par šīm tiesībām uz ārstniecību un veselības aprūpi pārobežu sistēmā. Tagad, es domāju, ieguvēji ir visi pacienti visā Eiropas reģionā. Ir zināmas tiesības un zināmas aprūpes veidi, kas būs pieejami. Un tas, manuprāt, sniedz augstas kvalitātes veselības aprūpi vajadzīgajās situācijās, kā arī skaidrību un informāciju par to, kādas ir tiesības un kādu veselības aprūpi var saņemt. Pat laban šī situācija bija neapmierinoša, un manuprāt, tagad ir labs laiks šo jautājumu atrisināt. Tas lielā mērā saistās ar vajadzībām, nevis ar ekonomisko varu. Paldies, Rodrīgas. Mis Perelo Megridas kungs, paldies. Spānijas delegācija un no sociālistu grupas balsoja par. Un Man tomēr ir mazs komentārs. Man mazliet satrauc, ka šajā direktīvā orgānu pārstādīšana tika atstāta pretēji vides komisijas iebildumiem. Mani tas mazliet satrauc. Es ceru, ka tas neietekmēs labo likumdošanu, ko mēs kopumā pieņēmām. Mums ir direktīva, par orgānu pārstādīšanu, jeb transplantāciju. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ar šo ieslēgšanu mēs neizdarām kaut ko sliktu. Jo ir taču organizācijas, kas nodarbojas ar orgānu transplantāciju, un katru gadu mēs tā izglābjam 20 tūkstoši dzīvības, un es domāju, ka šī direktīva joprojām paliks spēkā, un mēs būsim modri. Paldies, Messeršmita kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Domstolen, som ved en række afgørelser har skabt, eller skabt. Šis ir jautājums, kas tika spriests EKT, tā veica spiedienu uz institūcijām, lai tiktu pieņemta direktīva, par ko šodien nobalsojām mēs varējām kaut ko uzlabot, kaut ko panākt pilsoņu labā, bet problēmas, ko radīs direktīva, īstenībā aizēnos tās uh, iespējamos ieguvumus. Ja uh, uz valsti tiks uh, radīts spiediens, tad uh, šīs uh, šie saraksti, eh, rindā stāvošo saraksti būs eh, kilometriem gari. Piemēram, ārsti no Vācijas, no Dānijas, no Nīderlandes cilvēkus sūtīs, piemēram, projām, un tad atbrauks medicīniskie turisti no citām valstīm, un paši pilsoņi būs rindas apakšgalā, nestoties uz to, ka viņi godīgi maksā nodokļus lai varētu baudīt labu veselības aprūpi. Jāņem vērā, ka šī direktīva var radīt katastrofu un tā pilnībā aizēnos uh, iespējamos ieguvumus. Paldies, Higīns kungs, tagad Higīnsa kungs. Paldies! Mesešmita kungam ir tiesa, taisnība. Es tomēr atbalstu to, jo gribētu uzslavēt Roštets kungs par šo direktīvu. Tā dos labumu pacientiem. Runājot par pārobežu medicīnisko palīdzību, retu slimību slimnieki varēs arī iegūt labumu no tā, jo ja pašā dalību valstī šādas pakalpojumu nav, tad viņiem būs iespēja. Un šī iespēja nebūs saistīta ar viņu līdzekļu lielumu, bet ar viņu vajadzību. Un tas ļaus labāk sadarboties arī dalību valstīm. Šeit ir arī pilnīgi izslēgta iespēja ļaunprātīgi izmantot šo direktīvu medicīniskā turisma mērķiem. Domāju, ka tas stiprinās sadarbību starp dalību valstīm. Es domāju, ka tā ir laba diena Eiropas pacientiem. Paldies, Lagrīdis Kundze, lūdzu. J'ai souhaité euh... Es gribētu balsot par savas kolēģis ziņojumu kas attiecās uz Grostets sagatavozo ziņojumu. Un es ļoti priecājos, ka šis teksts ir uzlabojis to situāciju, kas attiecās uz pacientu mobilitāti Eiropā un radījis lielāku juridisku drošību. Eiropas parlaments ir labi pastrādājis pie šī jautājuma un tur ir izskaidrots, kādos apstākļos uh, Eiropas Savienības pilsoņi var izmantot veselības aprūpe citā dalību valstī un kā šīs veselības aprūpes izmaksas tiek atmaksātas. Uh, E, īpaši es priecājos par dažādu retu slimību pacientiem, kas varēs saņemt īpašu un savai situācijai adekvātu aprūpi. Es gribētu arī pateikt, ka šī direktīva ir kaut kas pavisam konkrēts attiecībā uz mūsu pilsoņiem. Mūsu pilsoņiem tiek piešķirtas jaunas tiesības, un tāpēc tas ir ļoti izšķirīgs solis un ļoti būtisks solis mūsu pilsoņu mobilitātei. Paldies, Bilskungs! Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es balsoju pār Grostetes ziņojumu. Un beidzot mēs varam īstenot dzīvē mūsu garo pārunu rezultātus. Te e, bija tāda cīņa par pacienta tiesībām un uh, bija arī jānoskaidro, kādā veidā mēs aizstāvēsim nacionālo veselības aizsardzes, aizsardzības sistēmu, jo mm, mums, piemēram, Polijā ir ļoti garas rindas uz operācijām, un daudz pacienti nevar saņemt pietiekami ātri šo aprūpi. Tādēļ laiks ir ārkārtīgi svarīgs. Radot iespēju pacientiem izvēlēties, kur viņi uh, vēlas veikt operāciju vai savā valstī gaidīt rindā vai arī, teiksim, pieteikties kaut kur citā dalību valstī, ir ļoti liels solis uz priekšu. Un tas attiecās uz visu Eiropas Savienību. Veselības aprūpe ārzemēs arī ir daļa no medicīnas pakalpojumu iekšējā tirgus. Un tās pilnīgi noteikti palīdzēs pacelt um, veselības aprūpes līmeni. Priekšsādātāja lūdzu ievērot runāšanas laiku Maginis skundze. Paldies, priekšsādātājs skundze. Es eh, jau teicu iepriekš, ka es ļoti priecājos par šo veselības aprūpes direktīvu. Tomēr esmu ļoti piesardzīga. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mūsu pilsoņi apzinās, ka vēl 13 mēnešus šī direktīva nestāsies spēkā, tomēr pilsoņi jau tagad var doties uz citu valsts, saņemt veselības aprūpi un at, m, mm, saņemt um, atpakaļ līdzekļus, ko viņi ir iztērējuši mm, šai veselības aprūpei. Tiem, kas gribētu uzzināt kaut ko sīkāk par šo direktīvu. Es esmu sagatavojusi astoņus jautājumus un atbildes, kas ir pieejami manā interneta vietnē. Un mums ir ļoti nepieciešams darīt zinām mūsu pilsoņiem, ka šāda direktīva ir. Paldies! Paldies, uh, saka priekšsādātāja Kalinovska kundz, kungs. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, kundze. Eiropā cilvēki pārvietojās arvien vairāk, mēs strādājam, mēs. Um, ceļojam un arvien vairāk mēs uzturamies ārpus mūsu dalību valsts robežām. Un, protams, mums nepieciešams saņemt arī veselības aprūpi, mums ir arī uh, jānodrošinās no tā, ka mums ir instrumenti, lai izvairītos no medicīniskā turisma, tomēr vajadzētu paredzēt arī iespēju tiem pacientiem, kam ir nepieciešama veselības aprūpe ārzemēs, lai viņi varētu to saņemt, īpaši, ja ir runa par kādiem specializētiem centriem. Mums nevajadzētu iejaukties nacionālajā uh, veselības aprūpes politikā, un šī direktīva tomēr to dara, un es balsoju par. Korkea aika luoda yhteiset eurooppalaiset säännöt. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka šis Eiropas dokuments man palīdzēs nodrošināt Eiropas pacientu tiesības, un tad arī bija svarīgi, ka šis teksts netiktu iekļauts vienkārši pie vispārīgiem pakalpojumiem, bet ka tas būtu atsevišķā nodaļā. Bet eh, te mums ir vēl nopietni trūkumi pašreizējā tekstā. Teksts labi parāda, ka dalību valstu pienākums ir uzraudzīt, lai nacionālajā plānā nebūtu garas rindas. Tas ir pienākums, kas dalību valstīm ir jāpilda, bet dažām dalību valstīm varētu rasties grūtības ar to mm, tēriņu atmaksāšanu, kas ir iztērēta ārzemēs. Un šis teksts galu galā varētu novest pie tā, kā atgūt līdzekļus uh, varētu būt diezgan grūti. Un ir vajadzīgs panākt to, lai tas notiktu. Paldies! Um, es ļoti priecājos par to, ka mēs esam nonākuši pie vienošanās šodien, un tiešām pacientiem ir jāspēj saņemt veselības aprūpi ārzemēs. Uh, Protams, es te e, runāju arī par savu valsti, par Angliju, un tiešām mūsu veselības sistēmai tas būs grūts uzdevums. Bet nu, mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši, lai nodrošinātu pacientu tiesības, un mēs tagad esam juridiski nofirmējuši pacientu tiesības Man liekas, mums vajadzētu vēl panākt arī to, ka starp dalību valstīm tiek savstarpēji atzītas arī ārsta izrakstītas receptes. Un es domāju, ka vēl pēdējā piezīme, ko es gribētu izteikt, ir, ka pašreizējā finanšu krīze jautājums, ko uzdod mūsu pilsoņi, ir, ko Eiropas parlaments dara mūsu labā, un tad mēs varam viņiem atbildēt. Paldies, Batler kungs! Um, voted... Priekšsēdētāji, es balsoju pret uh, šiem pasākumiem, jo tas nozīmēs uh, tikai uh, vēl papildus slogu, piemēram, um, Britu nodokļu maksātājiem. Mūsu Nacionālais veselības aprūpas dienas tiek uh, patreiz ļaunprātīgi izmantots no uh, citu valstu pilsoņu puses. Un eh, šī um, nasta galvenokārt gulstas uz eh, nodokļu maksātājiem manā vēl, eh, vēlēšana apgabalā Londonā. Šie ierosinātie pasākumi retrospektīvi atgūt līdzekļus no pacienta dalību valsts izrādās um, nedarbojas, jo, pie, un piemēram, Mēs uzskatām, ka Lielbritānijā uh, vajadzētu liekt iebraukt ārvalstu pilsoņiem, kas nav izņēmuši atbilstošu veselības apdrošināšanas polisi. Un vēl vien, tas ir vēl viens iemesls, kādēļ mums uh, vajadzētu domāt par izstāšanos no Eiropas Savienības. Takuls kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mm, tas ir milzīgs solis uz priekšu, ka mums ir izdevies panākt kompromisu ar parlamentu un komisiju šajā jautājumā. Un tas ir pierādījis, ka mēs reāli varam rīkoties. Uh, neskatoties uz robežām starp dalību valstīm. Un tas palīdzēs arī daudzās dalību valstīs samazināt uh, rindas uh, un saīsināt to laiku, kas pacientiem ir jāgaida, lai saņemtu veselības aprūpi. Tajāpat laikā, protams, mums ir jādomā par uh, drošumu un mums ir jāraugās, lai veselības aprūpes standarti tiktu nodrošināti neatkarīgi no tā, kurā dalība valstī tiek sniegts attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums. Un man ir liels prieks redzēt, ka Grostetskundas ziņojums tika um, pieņemts. Uh, Un es ļoti ceru, ka tas palīdzēs uzlabot dzīves līmeni Eiropā, nodrošināt labāku veselības aprūpi mūsu pacientiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nenoplicinātu mūsu nodokļu sistēmas. Ir tīpaši tas attiecās uz šiem pakalpojumiem. Mums ir jāraugās, lai spēles noteikumi būtu uh, vienlīdzīgi. Un ja mēs paraugāmies uz retrospektīviem cenu līmeņiem Ungārijā, tad tas ir pilnīgi nepieņēmāmi. Tas ir jautājums, kas no, skar uh, ne tikai veselības aprūpi, bet arī, piemēram, enerģētiku. Un es ļoti ceru, ka um, šīs modelis, kas darbojas enerģētikā, netiks piemērots veselības nozarei. Tādēļ mēs aicināsim Orbán kungu pārstāvēt pārskatīt šo direktīvu vēlreiz, jo šķiet tā ir pilnīgi pretrunā ar iekšējā tirgus nosacījumiem. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es sveicu jūs jaunajā gadā un prieks redzēt jūs eh, šeit vadā mūsu sēdi. Runājot par šo jautājumu, mēs visi ticām, ka iekšējais vienotais tirgus funkcionē, un tad, kad man vēlētāji man raksta, uh, sakot, ka viņi nevar saņemt atbilstošo pakalpojumu savā vēlēšana apgabalā, viņi grib doties uz eh, citu dalībās, lai saņemtu labāku veselības aprūpi, tad tā ir eh, viņu leģitīmā priekšrocība. Tieši tādēļ arī daudz atbalstīja šo balsojumu par pacientu tiesībām pārobežu veselības aprūpē. Bet es ļoti ceru, ka šīs balsošanas rezultātā tās jurisdikcijas, kur pacienti saņem um, eh, sliktus pakalpojumus, balsos ar kājām, citiem vārdiem sakot, dodoties uz eh, citām dalībvalstīm, mm, saņemot pakāpojumus. Es domāju tomēr, ka mums ir jāraugās, lai mēs veicinātu šīs procedūras elastīgu piemērošanu, lai dalībvalstis varētu atgūt līdzekļus uh, gadījumā, ja uh, viņi ir snieguši veselības aprūpas pakalpojumu citas valsts dalībvalsts pilsoņiem. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Tagad mēs pārējām pie eh, balsojuma skaidrošanas par balsojumu attiecībās brīvprātīgu partneracību nolīgumiem par mežtiesību aktu ievērošanu. Higins kungs, paldies priekšsēdētāji. Es balsoju pār šo rezolūcijas priekšlikumu nolīgumām starp Eiropas Savienību un Kamerūnu Ir ļoti svarīgi, lai tropu meži tiktu aizsargāti, lai nodrošinātu ekosistēmas līdzsvaru. Tāpat ir svarīgi aizsargāt arī vietējos iedzīvotājus, uh, kuri izjūt uh, milzīgu spiedienu uh, viņu vides pārmērīgas eksploatācijas rezultātā. Šī iemesla dēļ es esmu iesniedzis grozījumu, kurā ir teikts, ka mežsaimnieki rīcība ir jānodod uh, valsts pārvaldē un tā ir demokrātiski jākontrolē no tautas puses. Paldies! Tālāk Mārtiņa kungs ziņojums, es pirms Meseršmita kungs. Ak, formand. Frihandel er reelt set den eneste vej til velstand. Uh, vi har set det i det indre marked i blandt EU-landene. Paldies priekšsādātāji, kas attiecās uz Eiropas Savienību. Tad svarīgi tas ir ne tikai mūsu iekšējiem tirgum, bet arī jaunatīstības valstīm. Tās ir iniciatīvas, kuras mums vajadzētu veicināt mūsu planētā vispār. Ļoti daudz dažādos mūsu planētas reģionos ir partnerattiecību nolīgumi, un tur visi kaut ko eh, dara un diezgan ātri. Uh, Mums ir nolīguma ar Merkusūru un, un citiem. Mm, tāpēc Eiropas Savienībai nevajadzētu sēdēt uh, visiem astē. Mums vajadzētu drusciņā ātrāk tomēr strādāt. Un, mm, mēs būtu varējuši sasniegt daudz labākus rezultātus. Nu, paskatieties, Indija, Ķīna, ASV atņem mums darba vietas, un mēs būtu varējuši gaidīt lielāku progresu Eiropā. Paldies! A, much, a... Paldies, priekšsēdētāji! Uh, patiesība ir tāda, ka uh, visbagātākās ir brīvās sabiedrības. Un brīvās sabiedrības ir visbagātākās, tādēļ, es domāju, būtu jāatzīst brīvā tirgus loma. Tomēr, kas attiecās uz eh, starpvalstu sarunām par brīvo tirzniecību, Mm, tad šajā gadījumā šķiet tas nedarbojas, un mēs redzam, ka Eiropas Savienība sako ASV un citu pēdās, slēdzot arvien vairāk divpusējos nolīgumus. Mēs nevaram baudīt brīvās tirsniecības priekšrocības eh, pilnvērtīgi, kamēr eh, nabadzīgo valstu pilsoņiem nāks ciest no negodīgiem nolīgumiem. Un Daudz patērētāji eh, no jaunatīstības valstīm ir vērsušies pie manis prasot, kādēļ viņiem nav, netiek piedāvāta tāda pati pakāpojuma preču izvēle, kādu mēs varam baudīt rietumos. Un mēs varam viņiem palīdzēt, piedāvājot viņiem lielāku izvēli un um, piešķirot patērētājiem lielāku lemšanas brīvību. Paldies, Devskungs! runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Mikrofoni, oh. Oh. Yeah, now it's okay. Thank you. Priekšsēdētāji, ilgu laiku klusā okeāna uh, valsts ir bijušas pabērnu lomā Eiropas Savienības attīstības iniciatīvu kontekstā, un tagad man ir prieks uh, redzēt to, ka iniciatīvas, kas tiek realizētas Fidžī, Papuā, Jaungvinējā, eh, slēdzot ekonomiskās partnerības līgumus, palīdzēs ne tikai mums brīvāk tirgoties ar šīm valstīm, bet arī starpreģionālā kontekstā eh, šīs valsts varēs eh, attīstīt tirzniecību savā starpā. Bez tām izcelsmes um, noteikumu normas attiecībā uz nozvei beidzot ļaus cilvēkiem klusā okeāna uh, valstīs gūt pievienoto vērtību no savas nozvejas. Mēs redzam, ka uh, jūrās ir vērojama zivju pārbagātība un svarīgi, il, lai, piemēram, klusā okeāna valstu iedzīvotāji savus nozvejotos lomus varētu arī apstrādāt uh, tālākam eksportam uz, piemēram, Eiropu. Paldies! Paldies tālāk pārējām pie um, rezolūcijas priekšlikuma par starptautisko adopciju Eiropas Savienībā. Materas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par uh, eh, startautiskās adopcijas atļaušana Eiropas Savienībā, jo es uzskatu, ka tas ir labākais uh, veids, kā dot iespēju tiem bērniem, kuri ir palikuši bez vecākiem, atrast sev piemērotus vecākus un ģimeni turpmākajā dzīvē. Kas attiecās uz kompetento iestāžu pilnvarām dalību valstīs, tad šeit ir ļoti svarīgi, lai tās raudzītos, lai adopcija notiktu bērna interesēs, respektējot viņu pamat tiesības un lai mēs izvairītos no bērnu tirdzniecības. Un tādēļ vajadzētu e, šīs starptautiskās adopcijas normas vienkāršot un standartizēt. Uh, jo bieži tieši e, to sarežģītība ir e, atturējusi e, ģimenes veikt šo adopciju. Šodien ir apmēram 20 tūkstoši uh, bāreņu manā valstī, no kuriem uh, čet, 40 atrodas vāriņu namos un 30 atrodas aizbildņu ģimenēs. Un tādēļ, domājams, ir jādara viss, lai šie bērni nonāktu īstās ģimenēs. Paldies, Šeskovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties debatēs pirmdien par šo jautājumu. Uh, bet es gribētu izmantot šo iespēju, lai paustu pilnīgu atbalstu šai rezolūcijai. Un es ļoti ceru, ka arī turpmākie pasākumi ļaus samazināt birokrātiju starptautisko adopciju jomā un tiks uzlabota kontrola pār to, kas notiek ar bērniem pēc viņu adopcijas. Paldies, Maginas Kunz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka daudz šie parlamenta deputāti varbūt nezin uh, par uh, šo vārdu kauju par adopciju, kas ir notikusi. Un es domāju, ja mēs patiešām rūpējamies par bērnu tiesībām, uh, un šī rezolūcija to vēlreiz pierāda, tad mēs noteikti darām labu darbu visiem bērniem, neatkarīgi no tā, kurā dalību valstī viņi ir dzīvojuši. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs um, atzītu to, ka visās dalību valstīs ir pamesti bērni vai bērni, par kuriem nerūpējas viņu sākotnējās ģimenes. Un, ja ir ģimenes, kas ir gatavs piedāvāt mājas šiem bērniem, tad varbūt mums atsakoties no birokrātijas sloga, vajadzētu tomēr rūpīgi sekot tam, kā notiek šī adopcija. Un bieži ir tā, ka tie, kas vēlas tiešām adoptēt bērnus, viņas tiek kontrolēt daudz vairāk nekā tie, kas bezatbildīgi dzemdē bērnus. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es šajā brīdī domāju par tūkstošiem pāru pasaulē, kuri ikdienā izjūt šo uh, vajadzību, nepieciešamību adoptēt bērnus, tādējādi pavarot uh, eh, jaunas ģimenes durvis tiem bērniem, uh, kuri diemžēl nebauda mīlestību no saviem bioloģiskajiem vecākiem. Šiem bērniem ir tiesības uzaugt laimīgā, pilnvērtīgā vidē, un tādēļ mūsu pienākums ir palīdzēt bāriņiem. Uh, lai viņu laimīgā nākotne nebūtu utopija. Un es domāju, ka mums vajadzētu nekavējoties realizēt tādu kopienas politiku, kas ļautu pārvarēt tās grūtības, ar kurām saskars adoptētāju ģimenes. Dažādi likumdošanas šķēršļi, birokrātijas prasības, tiem nevajadzētu traucēt realizēt bērnu sapni par laimīgu ģimeni un nākotni. Paldies, Dodas kundze! Madam President. Priekšādātājs kundze, es e, atbalstu rezolūcijas priekšlikumu par starptautisko adopciju, par kuru mēs šodien balsosim. Es zinu vairākus cilvēkus savā vēlēšanu apgabalā, kuri ir izgājuši cauri šim procesam. Un uh, ir patiešām iedvesmojoši redzēt prieku uh, vecāku sejās, kad viņi ir adoptējuši bērnu. Ļoti bieži ceļš uh, uz adopciju ir ilgs un sarežģīts un uh, ilgst vairākus gadus. Uh, Eh, diemžēl ir jāiziet cauri sarežģītam birokrātiskam procesam, un mums kā parlamentam ir jāmēģina samazināt šāda birokrātija un jāmēģina vienkāršot procesu. Eh, ir svarīgi ievērot bērnu vajadzības un drošību. Daudz no, daudziem no viņiem tas patiešām nepieciešams. Ir jāievieš vajadzīgi aizsardzības mehānismi, lai pasargātu neaizsargātākos bērnus. Eh, bērniem ir jās, mīlošiem vecākiem eh, vajadzētu atvieglot adopciju, jo pretējā gadījumā gan bērni, gan vecāki būs zaudētāji. Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Daudzus gadus mēs Eiropā runājam par starptautiskās adopcijas jautājumu, un beidzot eh, šodien šajā rezolūcijas priekšlikumā mēs uh, spējam sniegt cerību un, redz, uh, un spēsim atrisināt šo sarežģīto situāciju. Varbūt uh, atsevišķiem pāriem ir ļoti sarežģīti piekļūt tiem bērniem, kuriem viņi varētu piedāvāt ģimeni, ja viņi vēlas adoptēt no ārvalstīm. Uh, birokrātija ļoti bieži apgrūtina bērnu adopciju. Tas ir no vienas puses. No otras puses ir pastāv cilvēku tirdzniecība un bērnu prostitūcija. Tādēļ es atbalstu šo rezolūciju. Ir svarīgi pātrināt starptautisko adopciju, lai visbeidzot uh, mēs eh, eh, Eiropas adopcijas spētu nodrošināt labāku nākotni daudziem bērniem, kam tas ir nepieciešams. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par eh, efektīvo vadīšanas stilu. Šis jautājums ir tiešām svarīgs. Startautiskā adopcija ir jautājums, kurš jāatrisina uh, veiksmīgi. Un Mēs esam pieņēmuši ļoti daudzas uh, rezolūcijas, uh, kur formulējums ir ļoti veiksmīgs, uh, taču es vēlos uzsvērt, ka uh, te nav runa tikai par uh, pareizo vārdu izvēli rezolūcijā, bet uh, ir uh, Eiropas parlamentā jāvienkāršo Eh, adopcijas process, lai nodrošinātu to, ka uh, pilsoņi, pilsoņi saņem to, ko viņi vēlas. Un es ceru, ka tas, kas šajā rezolūcijā ir ietverts, eh, tiešām tiks arī realizēts un mums izdosies uzlabot uh, birokrātijas uh, procesu. Pretējā gadījumā mēs vēl vairāk sarežģīsim adopcijas procesu. Paldies, Takulas kundze! priekšsēdētāji. Arī es vēlos izteikties par šo rezolūciju eh, starptautiskās adopcijas sakarā. Man ir bijusi tieša pieredze ar vairākiem adopcijas gadījumiem. Es zinu, ka pastāv ievērojama birokrātija, un to varētu vienkāršot un pātrināt adopcijas procesu. Mēs mēģinam uzlabot caurskatāmību, taču vēl svarīgāk ir Eh, rīkoties ētiski un eh, novērst eh, cilvēku tirdzniecību. Mums arī ir jāpārliecinās, ka bērns netiek uzskatīts par objektu, ka bērns atrod sev mīlošus vecākus mājas, ka bērn, pret par bērnu izturās kā pret svarīgu individu. Bērnam ir tiesības uz tēvu un māti mums ir jāsaglabā plašāks skatījums uz šo jautājumu, kas nevienmēr ir tik vienkārši. Pastāv kultūras atšķirības starp dažādām valstīm, tomēr vissvarīgākais ir nodrošināt bērnam mīlošus, mīlošus vecākus un ģimeni. EK un Serbijas stabilizācijas un asociācijas nolīgums, un pirmais manā sarakstā ir Smita kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Serbija ir valsts, kas ir piedzīvojusi eh, ļoti daudz eh, grūtību pēdējo gadu laikā. Mums ir iespēja mainīt vēstures gaitu. Mēs varam sniegt cerību šai valstī. Mēs zinām vēsturi un zinām, ka NATO kareivi eh, nogalināja cilvēkus eh, Eiropas Savienību, vienā no Eiropas Savienība, eh, e, Savienības galvaspilsētām. NATO un ES tiek ļoti cienītas, tomēr Serbija ir mūsu kaimiņi, viņi, viņi ir mūsu draugi, un mēs nedrīkstam aizmirst uh, Eh, nedrīkstam aizmirst nākotni, mums ir jālūk, eh, pagātne un jālūkojas arī nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp e, e, eh, ES un Serbiju radīs pamatu ciešām attiecībām, kas balstās uz kopējām interesēm un savstarpēju sādarbību, kā arī palīdzēs stabilizēt Serbiju un visu Balkānu reģionu. Tā ir unikāla iespēja pārveidot šo valsti un modernizēt tās ekonomiku, kā arī nodrošināt lielāku labklājību. Es uzskatu, ka Serbijai ir jāturpina uzlabot demokrātija un likuma vara. Ir jā, jāveic tieslietu sistēmas reformas un jāievēro taisnīguma principi kā arī jāuzlabo visa tiesu sistēma. Tas būtu pamats uh, Serbijas integrācija ES. Un, protams, Serbijai vajadzētu nodarboties ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, Kalinauski kungs. Kalinauski kungs. Patiesībā es vēlos runāt par nākošo ziņojumu, priekšsēdētājs kundze. Par Matiasa ziņojumu. Labi. Es to ņemšu vērā. Tagad Hanan kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies par pacietību šīs neparasti ilgās uh, sēdes laikā. Kad mums jāizvēlas starp demokrātiju un uh, pārnacionālismu, eh, parasti izvēle ir par labu eh, pārnacionālismam. Mēs, mēs aizstāvam protektorātus Bosnijā, eh, Maķedonijā un, un citur. Un mēs patiesībā neievērojam, ko vēlas vietējie iedzīvotāji. Ir ļoti grūti uh, E, uzturēt funkcionālu demokrātiju, ja cilvēki nevēlas sadarboties un e, nepieņem valdību. Cilvēkiem, e, tad cilvēki, cilvēki, demokrātija ir nepieciešama tauta citiem vārdiem. Es negribu teikt, ka tas ir vienkārši. Tomēr uh, Mums ir jāmēģina palīdzēt eh, šīm eh, tautām iegūt, eh, nu, iegūt pašnoteikšanos un nu, nodibināt sistēmu, kas balstās uz likuma varu. Paldies, Dīva kungs! Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Man ir prieks uh, Eh, par šo ziņojumu. Mēs zinām, ka Serbija ir eh, izcīnījusi smagu cīņu, lai nodibinātu tiesiskumu savā valstī, ņemot vērā, eh, kur tā atradās pirms 20 gadiem un kur tā atrodas šodien. Progress ir acīm redzams. Es vēlos uzslavēt Serbijas pārvaldi par tās paveikto. Joprojām eh, ir problēma attiecībā uz Kosovu, tomēr eh, un ir jāatrisina jautājums par starptautisko kriminālu tiesu. Eh, tomēr tiesu vara ir balstīta uz starptautiski pieņemtu praksi. Un Serbijai ir jānodrošina tikpat augsti standarti, kā to sagaida uh, starptautiskā sabiedrība. Uh, Tā ir valsts, kas, eh, kas ir piedzīvojusi smagus laikus un tagad eh, ir eh, nācija, ar kuru, ar kuru Eiropas Savienība var veiksmīgi sadarboties. Paldies! Paldies! Tagad mēs pārvietosim pie Kacina ziņojumu un dosim vārdu Pilēnu kungam. Kolej mam jeszcze oświadczenie w sprawie Serbii, jeżeli mogę. Paldies, priekšsādātājas kundze. Mm, jā, man ir šitas sakāms par Serbijas nolīgumu. Nolīgums eh, starp Eiropas Savienību un Serbiju ir tāds kā, mm, kā zīme, tas zināmā mērā Serbijai atver durvis uz Eiropas Savienību, un es vēlētos aicināt dalību valstis to ratificē cik ātri vien iespējams. Um, un eh, kas attiecās uz uh, Serbiju, tad mums arī ir jāpaskatās, eh, kas tur notiek ar Romu minoritātes diskriminēšanu, un noteikti ir jāaizstāv cilvēktiesības šajā valstī. Labi, saka priekšsēdētāja, tagad mēs runāsim par nākamo ziņojumu. Nē, par to pašu ziņojumu Mastēls kungs. Priekšsēdētājs kundze, kas attiecās uz šo ziņojumu, tad es balsoju par, tādēļ, ka es uzskatu, ka uh, priekšlikumi, kas attiecās uz Alzheimera slimību, ir ļoti svarīgi, tādēļ, ka man, gan mans tēvs, gan mana vecāmāte nomira no Alzheimera, un es ceru, ka tas nav kaut kas ģenētisks un dažādu valstu veselības aprūpes. E, e, iestādēm ir jāspēj salīdzināt rezultāti, kas ir gūti pētījumos, uh, kuri meklē līdzekļus pret šo slimību. Un arī jācenšas uzlabot pacientu dzīves līmeni, un šie pētījumi vēl jāveicina, un arī jāveicina solidaritātes ar dažādām dalību valstīm. Tām ir jādalās savās labajās praksēs. Nu, un tieši šis ziņojums mm, runā par šo kooperāciju starp dalību valstīm. Uh, jo uh, ir ļoti daudz Alzheimer pacientu, bet arī ļoti daudz eh, mediķu, kas nodarbojās ar šiem pacientiem un tāpat arī šo pacientu tuvinieki, kas um, ļoti cer, ka tiks atrasts kāds risinājums nacionālā līmenī. Paldies, Kelī kungs! Man tur skal šā august. Paldies! Mm, es balsoju par šo ziņojumu un es biju ļoti priecīgs par to, ka šis ziņojums tika pieņemts. Un es piedalījos visās debatēs parlamentā, taču man nebija iespējas izteikties, tāpēc es gribēju izmantot šo minūtu, lai pateiktu pāris lietas. Vispirms mums ir nepieciešami pētījumi, lai atrastu, kāds ir šīs slimības cēlonis. Uh, un vajadzētu arī noskaidrot, kādu lomu spēlē dažādi faktori, piemēram, ģenētiskais faktors šīs slimības attīstībā, kāpēc biežāk ar šo slimību saslimst sievietes nekā vīrieši. Un to visu mēs nevaram uzzināt, ja mēs neveicam pētījumus. Mums tiešām ir nepieciešama um, kāda zāle šai slimībai. Paldies, tālāk Aļinoska kungs. Priekšsēdētājas kundze, paldies par man doto vārdu. Alzheimer slimība ir e, viena no tām slimībām, kurai zāles vēl nav atrastas. Un tā kā mums, mūs skār iedzīvotāju novecošanās, tad e, šī slimība kļūst arvien biežāka. Uh, Demence nav kaut kas, kas attiecās tikai uz tiem cilvēkiem, kas no tās cieš. No tās cieš arī e, šī cilvēka tuvinieki. Un šajā ziņojumā tiek parādīts, kur ir problēma un kā uzlabot veselības aprūpi. Eiropas Savienības dalībvalstis cenšas izstrādāt plānu, ar kuru palīdzību palīdzēt gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem un censties pēc iespējas ierobežot to cilvēku skaitu, kas no šīs slimības cieši nākotnē. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk runāsim par asmas slimniekiem paredzētajiem inhalatoriem. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju pieteicies eh, par Alzheimer slimību runāt, ja es drīkstu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko es gribēju atbalstīt, ir, ka Mēs šeit e, ļoti no ļoti daudzām pusēm apskatām jautājumu, kas tiešām ir nopietnas uzdevums. Kā atrast zāles pret Alzheimer slimību? Tad, kad cilvēkiem jautā par to, no kādām slimībām viņi visvairāk baidās, tad tiek minētas divas vēzes un Alzheimers. Un, uh, te mums ir jārunā arī par eh, vēža profilaksi un tam līdzīgi. Nu, un tad pēc tam par uh, Alzheimera zāli, zālēm. Un ir tā, ka mēs joprojām nezinām, kas rada šo slimību, mums joprojām nav arī medikamentu pret to. Mums vajadzētu diagnosticēt cēloņus un tad arī radīt kaut kādas zāles, lai tiktu tur to galā. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Um, un Higinsa kungs, tad es tā sapratu, jūs par astmu negribējāt runāt, jā, ja, pareizi? Nu, labi, te e, bija divi locekļi, kas par to gribēja runāt, bet viņi pašlaik nav klāt, tāpēc uzreiz pāriesim pie stāvokļa Haiti un došu vārdu Higinsa kungu. Paldies priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka tie no mums, kas apmeklēja Haiti, uh, pārliecinājās par to, cik šausmīga tā situācija pašlaik ir. Dažādas NVO un uh, citi organismi centās palīdzēt, dodot pārtiku, sēgas teltis, bet tagad gads ir pagājis un mēs redzam, ka um, tur vēl ir daudz problēmas, kas ir izceltas šajā ziņojumā. Uh, un uh, tur arī ir ļoti daudz problēmas, piemēram, veselības jomā. Bet uh, es gribētu teikt, ka mums vajadzētu vairāk uzstāt uz to, lai Haitī valdība censtos risināt šo problēmu. Un um, jādod arī um, Mm, privātajam sektoram eh, iespēja rīkoties. Paldies, Tevas kungs. Paldies priekšsēdētājiem. 5% dati tikai no gruvešiem Haitī ir tikuši novākti gadu pēc zemestrīces Haitī. Miljons cilvēki joprojām ir bezcerīgi, 200 tūkstoši ir miruši, 300 tūkstoši ir ievainot un 15% um, no um, teiksim, mājokļiem, kas bija domāti šiem cietušiem cilvēkiem, ir tikuši reāli piešķirti. Kādēļ tā? Kurš ir vainojams tajā? Vai situācija var glābt nevalstiskās organizācijas ar lāpstām, Eiropas komisija ar spaiņiem? Nē, situācija var uzlabot tikai piešķirot smago tehniku, kas ir tikai militārajiem spēkiem, gaisa spēkiem, jūras spēkiem un armijai, un kas ir noticis tad, kad eh, šie spēki uh, ieradās palīdzēt, tad šī parlamenta kreisais spāns sāka uh, bļaut un pieprasīt š, uh, šo kar, šī karaspēka izvešanu no Haiti. Un tagad viss atkal ir gru, tieši tāpat kā bijis gruvešos. Un uh, politiskā atbildība par šo situāciju ir jāuzņemas kreisajiem, lai arī viņi to nedara. Un tas ir vienkārši apkaunojoši, un es esmu pilnīgi sašutis par to. Paldies! Tagad pārējām eh, pie pēdējā punkta. Tas ir vārdu brīvības pārkāpuma diskriminācijas seksuālas orientācijas dēļ Lietuvā balsojuma skaidrojumi. Takuls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiecās uz uh, situāciju Haiti, es gribētu runāt par to vēl. Šajā gadījumā ir svarīgi atzīmēt, ka ir, protams, bijuši uh, trūkumi tieši palīdzības koordinācijā. Tas noteikti ir jāuzlabo, lai atjaunošanas procesu pātrinātu. Kā jau Devas kungs teica, šī situācija ir arī politiski iekrāsot, bet es domāju, neviens nav ieinteresēts uh, tajā, lai atjaunot neturpinātos. Es domāju, ka ir jāstrādā ātrāk un efektīvāk nekā pēdējā gada laikā. Mums ir jāsniedz mērķēta palīdzība, nevis vienkārši palīdzība palīdzība vispār. Ja mēs paraugāmies uz uh, iedzīvotājiem, tad, protams, maz ir darīts. Kristīgās organizācijas ir centušās uzlabot situāciju, tās ir centušās palīdzēt cilvēkiem viņu ikdienas uh, vajadzību nodrošināšanai. Un noteikti šis atbalsts ir jāuzteic, bet tomēr, kā es teicu, Eiropas un ANO pasākumi, palīdzības pasākumi ir labāk jākoordinē. Paldies. Tālāk Van Dālenkungs. Priekšsēdētāji, Lietuva ir suverēna suverēna Eiropas Savienības dalībvalsts, un šīs valsts parlaments apspriež jauns likumdošanas priekšlikums attiecībā uz seksuālo orientāciju um, un Jāsaka, masu mēdīji šeit uh, līdzdarbojas arī un demokrātija tiek nodrošināta. Vairākas reizes prezidents ir um, apstādinājis šīs likumdošanas apspriešanu. Ir ļoti grūti paredzēt, kā ievirzīsies tālākās debatas. Eiropas Savienības parlaments šajā gadījumā arī pauž savu viedokli, bet kas attiecās uz uh, jebkādu morā, moralizēšanu, tad parlaments, Eiropas parlaments patreiz ir ieņēmis noteikti nostāju šajā jautājumā. Diemžēl bieži mēs izsakam spriedumus, nezinot par to vēl kāda būs minētā likumdošana, par ko tik daudz runājam. Paldies, Mika Lasičkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ikvienai valstī ir tiesības uh, pieņemt savu likumdošanu, un mēs nevaram atņemt Lietuvas uh, uh parlamentām uh, šo suverēn, šīs suverēnās tiesības. Un domāju, ka šeit vajadzētu atgādināt, ka jautājums par seksuālajām tiesībām ietilpst Eiro, uh, Eiropas Savienības dalību valstu ģimenes tiesību kontekstā un dalībvalsts lemj par to, uh, kā audzināt bērnus, kā gatavot viņus nākotnē. Mums ir jāaizsargā bērni uh, pret kaitīgu informāciju no ārpuses, un Eiropas parlaments pats pavisam nesen apstiprināja uh, to, ka objektīvas informācijas izmainīšana, sagrozīšana varētu būt faktors, kas negatīvi ietekmē bērnu attīstību. Bērniem ir tiesības tikt aizsargātiem pret noteiktu veidu informāciju pašiem savā labā. Paldies, Bargas kungs, lūdzu. Lansberģi kungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, šajā rezolūcijā Lietuva tiek nosodīta par to, kas nav noticis. Un es gribēju iero, neveiksmīgi ierosināt mutisku grozījumu apsvērumu daļas punktā. Tas būtu šāds. Tā kā Eiropas parlamenta iejaukšanās Nacionālā parlamenta uh, procesā uh, kad vēl tikai tiek gatavota likumdošana, ir pilnīgā pretrunā ar suverenitātes un subsidiaritātes pamatprincipu. Un tādēļ tā tiek kompromitēts Eiropas parlaments un tā tālākā tekstā. Bet es gribētu piebilst vēl šādas rezolūcijas teksts eh, radās tikai viena grozījuma dēļ, ko iesniedza viens Lietuvas parlamenta deputāts. Un tā rezultātā tika pieņemts pretrunīgs Eiropas parlamenta dokuments. Un jāsaka, ka arī izējas informācija tika sagrozīta, minot, ka ir tikuši iesniegti vairāki grozījumi daudz skaitlī. Eh, šī situācija eh, vēlreiz parāda eh, šīs procesa absurdumu, jo kā jau norādīja iepriekš, te neiet runa par Lietuvas parlamenta lēmumu, bet tikai par viena deputāta iesniegtu vienu grozījumu. Tas tikai vēlreiz parāda, ka Eiropas parlamenta dokumenti tiek nekvalitatīvi gatavoti, un tādēļ ir vēl jo vairāk mans liels sašutums par to, ka šādi nekvalitatīvi dokumenti tiek piedāvāt balsošanai Eiropas parlamentā. Paldies! Un pēdējais runātājs Hanan Kungs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vairākus gadu desmitus Eiropas Savienības dalību valstis ir virzījušās uz to, lai nodrošinātu um, personas brīvības um, ievērošanu likumdošanā un vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem neatkarīgi no viņa seksuālās orientācijas. Un šķiet, kā Landsbergs mums atgādināja, un arī Van Dālenkungs atgādināja iepriekš, te iet runa tikai par priekšlikumu, te neiet runa par jebkādu likumu, kas būtu pieņems Lietuvā. Atcerieties, ka mums arī ir bijušas debats par to arī Lielbritānijā un uh, mana partija, uh, lai cik nebūtu dīvaini, bija uh, pret eh, šādu likumdošanu, šādas likumdošanas izmantošanu eh, un pieņemšanu mm, Lielbritānijā. Mēs patiesībā tādējādi devām eh, valdībai rokās ļoti spēcīgi ieroci, bet mm, kā jau iepriekš runājām, te iet runa par jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu vēlētājiem, kas ir jāregulē, izmantojot katras dalību valsts uh, eh, tiesiskos mehānismus, un katrai dalību valstī ir tiesības uz savu viedokli un uz savu likumdošanu. Paldies! Paldies! Un sēde slēgta līdz pārtraukums līdz pulkstens trījiem. Paldies!